Mums eh, visiem ir jāķeras klāt darba kārtībai, bet mēs pirms eh, ķersimies klāt darbam, es gribētu pieminēt eh, katastrofu, kas vakar resinājās pie Lībijas krastiem vidusjūrā. 500 upuru, kas mēģināja doties uz Eiropu, lai bēgtu no kara, no uh, izmisuma. Mēs gribētu paust līdzjūtību šiem upuriem un viņu ģimenēm un šīm tautām. Un mēs gribētu šo līdzjūtību paust ar vienu, ar, ar klusumu brīdi. Paldies! Nous ne pourrons nous en tenir à une succession de minutes de silence. Šķiet, ka šāda klusuma brīža būs arvien vairāk. Pašlaik risinās vēl viena katastrofa, un mēs zinām, ka eh, jau tagad ir upuri. Uzskatu, ka Eiropas Savienībā vajadzētu ķerties klāt migrācijas problēmām. Un vajadzētu arī uh, valdībām un Eiropas Savienībai uzņemties daudz eh, skaidrākas saistības un veltīt arī zināmu daļu budžeta šo problēmu risināšanai. Matijas kundze vēlas izteikties. Paldies, priekšādātāji! Ņemot vērā šo klusuma brīdi, ko jūs pieteicāt, eh, lai izteiktu līdzjūtību katastrofas upuriem, tad eh, šeit ir runa jau par trešo katastrofu šonadēļ, jau vairāk nekā tūkstot cilvēku ir kāši eh, bojā. Pašlaik NVO Luksemburgas laukumā arī pauž savu līdzjūtību cilvēkiem, kas ir gājuši bojā šonadēļ, un viņi vēlas, lai arī parlamentārieši pievienotos. Varbūt mēs varētu uh, piedalīties šajā pasākumā desmit minūtes tepat blakus Luksemburgas laukumā un sākt balsojumu pēc desmit minūtēm. Madame, je crois que nous avons manifesté notre solidarité. Uh, domāju, ka mēs savu līdzjūtību jau paudām ar šo klusuma brīdi. Katrs apzinās šīs problēmas smagumu un mēs mēģināsim darīt visu, kas ir mūsu spēkos, kā um, Eiropas parlamenta deputāti. Mēs paudīsim um, savu līdzjūtību arī ar šīm balsīm un mēģināsim arī piešķirt lielāku finansējumu, konsekventāku finansējumu. Eiropas Savienība nespēja tikt galā ar šīs problēmas cēloņiem, un ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir viena no mūsu prioritātēm. Ir jānodrošina lielāka politikas integrācija. Tagad mēs varētu ķerties klāt darba kārtībai. Vispirms es gribētu jautāt, vai jūs piekrītat darba kārtības projektam. Nav nekādu iebildumu. 26. marta eh, protokols arī nav saņēmis nekādus iebildumus, un ja šādu iebildumu nebūs, tad šo protokolu mēs varētu apstiprināt. Došu vārdu Roberto Gvaltjērī, jo viņš vadīs balsojumu. Jūs jau būsiet sapratuši, ka parasti uzdevums sadalījums ir tāds, ka es, atsā, ka es um, atklāju sanāksmi un to slēdzu. Roberto, lūdzu. Paldies, Žan. Domāju, ka mēs varam nekavējoties ķerties klāt balsojumam. Vispirms es vēlētos, uh, lai jūs pārbaudāt uh, balsošanas iekārtas. Sākam balsot, pārbaude. Sākam balsot. Still a consistent number of colleagues we should put their voting card. Vēl ļoti daudz kolēģi nav ievietojuši balsošanas kartes, balsošanas ierīcēs. Fernandes kungs, mana balsošanas kartu līdz pat būs klāta. Okay. We can close. Varam beigt. And we can immediately pass to. Un nekavējoties varam ķerties klāt balsojumam. Sāksim balsot par A kompromisu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. B kompromiss. Kurš par? pret atturas pieņemts. C kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. D kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. E kompromiss, kurš par pret pret atturas pieņemts. F kompromiss. Te ir paredzēts balsojums pa daļām. Balsosim trīs daļās. Pirmā daļa F kompromisam. Kurš par? Pret atturas pieņemta. Otrā daļa par? Pret atturas pieņemta. Trešā daļa par pret atturas pieņemta. 672. grozījums, kurš par 14. lapus balsošanas sarakstā. Tūlīt pastāstīšu. Būs arī daži nelieli papildinājumi, jo esam saņēmuši eh, pēdējā brīža lūgumu iekļaut atsevišķu balsojumu. Tātad 14. 14. lapusē 672. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad 739. grozījums 15. lapusē. Kurš par? Tā ir nākamā lapusē. Kurš par? 739 grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad G kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. H kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. I kompromiss par, pret, atturas pieņemts. J kompromiss par, pret, atturas pieņemts. K kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 879 grozījums, kont 13. grozījums, tad identiski. 29. lapuse, kurš par? Nē, vairs neteikšu jums lapušu numurus, jums, jums esot savādāks dokuments. Tātad 879 grozījums, jeb 39. konts, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. L kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. M kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. N kompromiss divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. O kompromiss ar mutisku grozījumu no ALDE grupas Balsosim par mutisko grozījumu par, pret. Vispirms balsosim par mutisko grozījumu, tātad nevis par kompromisu, bet par mutisko grozījumu, ko iesniegusi Alde. Par, pret, atturas, noraidīts. Tagad balsosim par O kompromisu bez mutiskā grozījuma par, pret Nav divās daļās. Nē. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad 1019. grozījums. Par. Pret. Atturas. Norādīts. Tagad balsosim par 1033 grozījumu divās daļās. Pirmā daļa 1033. grozījumam par, pret, atturas, norādītā. Otrā daļa par, pret, atturas, norādītā. Tagad balsosim par Regī 20. Atvainojos, nedzirdu jūs. Grozījumā 1033 nebija divu daļu mūsu balsošanas sarakstā. Īsti nezinu, par ko nobalsojām. Sekretariāts saņēma lūgumu balsot par šo grozījumu divās daļās, un šis lūgums tika saņemts no jūsu grupas, ja nemaldos. Jebkurā gadījumā tas tika noraidīts, jo to, kas bija pret, bija vairāk. Tagad Regī 28. grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. P kompromiss par. P kompromiss divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa P kompromisā par, pret, atturas, pieņemta. Q kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. R kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. S kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. T kompromiss par, pret, atturas pieņemts. U kompromiss par, pret, atturas pieņemts. V kompromiss divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. Dubult V kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. X kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Y kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Z kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. AA kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. AB kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. AC kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. AD kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. AE kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. AF kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. AG kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Ne, mums ir 20 pants jābalso. Balsosim par 1466 grozījumu. Grozījums 1466. Nē, no sekretariāta saņēma norādi. 20. pāns, par kuru ir jābalso ar atsevišķu grozījumu. Tātad 1466. Man ir ļoti strikta nostāja no sekretariāta puses. Jā, varbūt te ir mīnusi. all them with a minus. Okay. We can have a block. Yes, we can have a block vote on all the amendments. Varam balsot blokā par visiem grozījumiem par 20. pantu. Referenti ir ar norādi pret. Tātad kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. Aha, kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. AI kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. AI bis kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. AJ kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. AK kompromiss. Par, pret, atturas pieņemts. AL kompromiss par, pret, atturas pieņemts. AM kompromiss par, pret, atturas pieņemts. AN kompromiss par, pret, atturas pieņemts. AO kompromiss par, pret, atturas pieņemts. AP kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. AP bis kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad AP ter kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. AP kvarter kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. AQ kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. AR kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. AS kompromiss par, AS kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. AS bis kompromiss ar mutisku grozījumu. Balsosim vispirms par mutisko grozījumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsosim par AS bis grozījumu ar mutisko grozījumu. Par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad ASTR kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Jā, lūdzu. Priekšsēdētāji, esmu mazliet pārsteigta. Aldi grupu neinformēja par šiem bis der kvortert. Kad, kad jūs minējāt šos grozījumus, tas mūsu balsojums, balsošanas sarakstā neparādījās. Šis variants tika izplatīts pulkstens trijos. Un e, trijos tas tika izplatīts tāpēc, ka politiskās grupas iesniedza lūgumus par atsevišķiem balsojumiem pat īsi pēc termiņa beigām. Taču nekas nav mainījies, izņemot e, nosaukumus. Tātad e, sekretariāts ir pārdēvējis šos grozījumus bet tādu grozījumu bija ļoti maz. Es atvainojos priekšādā tāpat, ja tas bija viens balsojums, mēs atrodamies parlamentā, un es domāju, ka visiem deputātiem ir jāzina, par ko viņi balso. Te nav runa tikai par grozījumu nosaukumu. Mūsu balsošanas sarakstā mums nav tikpat daudz grozījumu, par ko balsot. Kā jau es teicu, mēs šo balsošanas sarakstu izplatījām visām politiskajām grupām. Šīs balsošanas saraksts tika iesniegts visām politiskajām grupām. Jums bija laiks to izdrukāt. Iespējams, jums ir iepriekšā versija, taču līdz trījiem tieši ar šiem cipariem un skaitļiem šis balsošanas saraksts tika izplatīts. Un mēs šo balsošanas sarakstu mainījām, tāpēc, ka jūsu grupa un citas grupas pieprasīja papildu atsevišķus balsojumus. Tieši tāds bija šis iemesls. Cit, citādi mēs būtu balsojuši pēc jūsu rīcībā esošā balsošanas saraksta. Jūsu politiskais konsultants var noteikti apstiprināt, ka šis teksts visiem tika nosūtīts pulkstens trijos. Priekšādētāji, es uzticos cilvēkiem, ar ko es strādāju, un iemesls, kāpēc mēs strādājam ar tādu kavēšanos, ir tas, ka kompromisi tika gatavoti svētdienas pēcpusdienā, un pēc tam āda grupa pieprasīja mm, atlikt balsojumu. Ņemam vērā jūsu piezīmes un Ņemsim tās vērā, mēģināsim mūsu darbu uzlabot. ASTR kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas? Priekšādātāji. Vai jūs varētu varbūt uh, dot mums laiku, lai dabūtu īsto balsošanas sarakstu? Mēs nezinām, par ko mēs balsojam. Gulārs kundzei ir pilnīga taisnība. Tātad Tas ir ASTR kompromiss, jeb 14A apsvērums. Tas nav mūsu balsošanas sarakstā. Tas vienkārši nav atrodams. Really don't, really don't. Okay, I gave enough time. Those in favor, against, abstain. Pār, pret, atturas pieņemts. Ja nepieciešams, mēs varam nolasīt šos grozījumus. Tātad. Jesus, a small mistake. Compromise AS quarter. Kompromiss AS quarter par 14C jaunu apsvērumu. Vai varam balsot par, pret, atturas? pieņemts. I'm reading it, so... Es visu lasu, jūs varat pārbaudīt. Prezident. No, compromise. Prezident. Yes. Priekšsēdētā. AS kvarter uh, grozījums, tā ir otrā daļa pač 14. apsvērumu. 243, 249 no ITRE. Tātad FC ir jāatbalsta daudz finanšu produkti parādi eh, pamatkapitāls garantijas, lai labāk ņemtu vērā individuālos projektus. Šiem dažādajiem produktiem ir jāļauj fondam pielāgoties tirgus vajadzībām, veicinot privātās investīcijas projektos. FC nedrīkst būt aizstājais privātā tirgus finansēm, ko sniedz privātās vai reģionālās bankas. Tā vietā vajadzētu kapitalizēt finansē, finansējumu un nodrošināt uh, tirgus vājo vietu aizpildīšanu, vai arī tam ir jābūt eh, līdzeklim, kā labāk nodrošināt kohēziju Eiropas Savienībā. Lūk, šāds teksts to izplatīja pulkstens trijos, pirms vairāk nekā divām stundām. Priekšādētāji, es nezinu, kas īsti notika, taču mē, mūs neinformēja par šo pēdējo kompromisu. Uh, Tas nozīmē, ka mēs nevaram piedalīties balsojumā. Īsti nezinu, kas notika, kurā brīdī jūs uh, nosūtījāt šos kompromisus uh, politisko grupu politiskiem konsultantiem. Kad tas bija? Varu paskaidrot. Šis ir tas pats teksts, kas tika izplatīts nedēļas nogalē. Vienīgās izmaiņas ir sadalīt trīs daļās ar eh, bīs ter. Šeit nav nekādu atšķirību. Var dot vārdu uh, Fernandes kungam. Tātad varētu teikt, ka šie grozījumi ir tie paši grozījumi, kas tika izplatīti svētdien. Tātad te nav runa par jauniem kompromisiem. Tātad te ir runa par kompromisiem, kas tika izplatīti svētdien. Nav jaunu kompromisu. Būmana kungs, lūdzu. Kolēģinu un kolēģinu. Tas völlig richtig, was mein Kobericht. Priekšādātāji, eh, līdzreferents pilnīgi pareizi izteicās, un tas attiecas arī uz eh, priekšādātāja vietas izpildītāju teikto. Es zinu, ka šī procedūra ir ļoti smaga mums visiem. Darbinieki nedēļas nogulē daudz strādā pie tā, lai visu adekvāti atspoguļotu. Iepriekšējās nedēļās gan pirmdien, gan arī otrdien, gan arī ceturtdien mēs eh, ļoti plašos apmēros iesaistījām visus ēnu referentus, lai veidotu šos kompromisus. Es zinu, ka Deprēkungs bija klāt. Deprēkungs mēs eh, apstrādājām visus jūs iebildumus un ņemām tos vērā. Taču jums ir jāsaprot, ka ja mēs eh, veicam šādu procedūru un laika ir tik maz, un visi darbinieki strādā praktiski 24 stundas diennaktī, lai ņemtu vērā visu to, kas uh, notiks, kas notiks gan politiskajās grupās, gan citur, un ja pēdējā stundā uh, tiek uh, izteikti pieprasījumi kaut ko mainīt balsošanas sarakstā, tad īsnībā te nav runa par mm, kaut kādām izmaiņām saturā. Uh, Līdzreferents Fernandesa kungs jau uz to norādīja. Te nav nekādu izmaiņu kompromisos, tāpēc es gribētu jums lūgt izturēties ar uh, izpratni, jo mēs visi vēlamies uh, uh, strādāt un pateikties cilvēkiem, kas gatavo šos dokumentus. Paldies, Riādas kundze. Jā, es vēlējos. Uh, tikai atkārtot to, ka mēs nesaņēmām šo informāciju. Tas nozīmē, ka vairākas grupas tagad tiek apdraudētas, tāpēc, ka tām nav vajadzīgās informācijas. Protams, mēs visi vēlamies strādāt pēc iespējas ātrāk, bet mums visiem ir demokrātiskas tiesības zināt, par ko mēs balsojam. Tātad varbūt mēs varētu balsot par tiem grozījumiem, par ko visi ir saņēmuši informāciju, un atlikt balsojumu par tiem grozījumiem, par kuriem informācijas nav. Es atvainoju, došu vārdu visiem, kas vēlas izteikties, bet šeit man ir ēpasts, kas tika nosūtīts ar tieši šo balsošanas sarakstu. Var nosūtīt, eh, var nu, nosaukt visus eh, cilvēkus, kas to saņēma. Visas grupas ir iekļautas saņēmējos. Vienīgās izmaiņas ir eh, tas, ka Dažos gadījumos ir mainīts grozījuma nosaukums. Saturs nav mainīts. Jebkurā gadījumā jums tas ir nosūtīts. Mēs varam te runāt par procedūru, varu nolasīt jums katru šo grozījumu, bet turpināsim balsot. Torvāda kungs tagad. Uh, Paldies. Saikums šeit rodas no tā, ka, kā jau Bulman kungs teica, pēkšņi parādās jauni nosaukumi tām lietām, par ko mums ir jābalso, bet ja mums nav šie nosaukumi, šie jēdzieni, tad viss kļūst ļoti sarežģīti. Tātad saprast, par ko mēs balsojam. Un tā nav pieņemama procedūra. Eh, te nav nekāda kritika. Bulman kunga vai Fernandes kunga virzienā viņi ir veikuši kolosālu darbu, un mēs ļoti novērtējam viņu darīto, viņu palīdzību un visu asistentu darbu, bet mēs kā es teicu, nevienmēr saprotam, par ko mēs balsojam. Pat ja mēs uzticamies uh, Fernandesam un Būman kungam, un viss ir mainīts, bet ja mēs neredzam tomēr to, kas ir mainīts, tad ir ļoti grūti balsot. Es uh, uzstāju vēlreiz. Mēs te runājam par cipara nosaukuma nomaiņu. Tā ir ļoti maza izmaiņa, un šie mazie cipariņi ir nomainīts šī cipariņa vārds nosaukums, bet tas ir iekļauts balsošanas sarakstā, ko jūs saņēmāt. Te nav nekā tāda, par ko būtu jābalso un ko jūs grupas nav saņēmušas uh, formālā veidā, un tas attiec uz visām politiskajām grupām. Tā ka es varu teikt, ka, nu, šīs piezīmes ir uzsverams arī tādā politiskā veidā, jo tās nāk tikai no konkrētām grupām. Un, kā es teicu, visas arī jūsu grupas ir saņēmušas tieši to pašu, ko visi pārējie. Mēs esam vienā brīdī nosūtījuši ēpastu e visiem, varam to tālāk diskutēt, bet tagad mēs varam turpināt. Mēs varam varbūt vēl lēnāk balsot, atgriezties pie balsošanas, labi balsosim lēnāk. Lieta ir noskaidrota, bet mēs turpināsim balsot. Jā, tā būs. Priekšsēdētāji, tas ir liels kauns apkaunojums, jo te nav jautājums tikai par ēpastu, eh, kas ir nosūtīts svedien vakarā politiskajām grupām. Tas ir jautājums arī par to, vai deputātiem ir bijusi iespēja izlasīt to, kas tur ir rakstīts jo laiks ir bijis pārāk mazs īs, lai sagatavotos šajā tik svarīgā jautājumā. Mēs nevaram balsot pirmdien pēcpusdienā par lietu, kas ir nosūtīta svētdien vakarā. Tas ir tiešām milzīgs kauns. Priekšsēdētājs turpina. Jūs apstiprinājāt darba kārtību, un visas politiskās grupas neiebilda, piekrita ķerties pie balsojuma, neviens neko neprasīja. Tā ka jums bija iespēja. Tajā brīdī jebkura politiskā grupa varēja pacelt roku un prasīt atlikt balsojumu. Tagad nav iespējams darīt tā, ka balsojuma laikā kādam kaut kas patīk vai nepatīk, kā notiek balsojums, un tad tiek celt šis jautājums, tātad tiek uh, minēts procedūras uh, jautājums. Jums bija iespēja to darīt, iebilst, jūs to nedarījāt, tā ka tagad mēs turpinam. Mēs nevaram bloķēt balsojumu balsojumu laikā. In... Gribu norādīt, ka kurā gadījumā grozījums, grozījuma numurs atbilst tam, kā es teicu, Mēs varam dot jums visu nepieciešamo laiku, ņemt, pārbaudīt, bet jūs redzēsiet, ka mm, mm, izmaiņa ir ļoti ierobežota, tā ka mēs te principā izpūšam lielu lietu no tāda pilnīgi sīkuma. Tātad tagad balsojam par AS Kvinkves pār apsvērumu 14 D jaunais. Balstoties uz Ample 15. Kas par? AS Quinkvests balsojumu. 14. apsvērums D, tas ir jauns apsvērums kas uh, balstās uz uh, MP15 grozījumu. Tātad uh, jums jāskatās viņu atzinumā un jāskatās 15 grozījums. Tur to atradīsiet nodarbinātības komitejas atzinumā. 14D. 14D. 14D. Jums ir viss saraksts. Esat atraduši tagad, par ko ir runa? Tātad kas par? kas pret, atturas, pieņemts. Tālāk. AT kompromiss. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. Yes. Compromise A. AU bis. Es atvainojos AU par 16. apsvērumu. 16. 1, 6, saka priekšsēdētājs, 16. apsvērums, AU ap, kompromiss, kurš pār, kas pret, atturas, pieņemts. Tagad AU bis, 16. A apsvērums, kurš pār, pret, atturas, labi, grozījums te bija. A, UBIS balstās uz uh, kultūras uh, komitejas sesto grozījumu, tātad KUP 6. Those in favor, those... Kas pār, kas pret, atturas, pieņemts. AV kompromiss par 17. apsvērumu. AV 17. apsvērums. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, ja gribat nākat šeit priekšā, bet es vadu sēdi un es lasu to, kas te ir rakstīts. AV 17. apsvērums. Tur ir ietverts 7, 327, 330, 331, 332, AFCO 9, MPL 8, MPL 23, tātad viss šie. Tas ir AV kompromiss 17. apsvērums. Kurš pār? Kurš pār? Pret? atturas pieņemts. Dubultvē grozījums, kompromiss, 18. apsvērums, kas iekļauj 8, 3, 4, 8, 350, 351, 355, 355, itre 28. Tātad visa šī informācija atkal jums ir, kas par, kas pret, atturas pieņems. Tālāk. Grozījums 359 ar mutisko grozījumu. Tātad vispirms balsojam par mutisko grozījumu. Kurš pār? Kas pret? Atturas pieņemts. Šajā gadījumā mutiskais grozījums pats par sevi, par to mums nav jākārto balsojums, varam pāriet pie kompromisa AX 19. apsvērums. Tur ir 374, 366, 376, 377, MP25, kompromiss X, kurš pār šo kompromisu, kurš pret, atturas, pieņemts. 382 grozījums, 382, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. Tālāk kompromiss A, Y 20. apsvērums. Tās balstās uz 383. grozījumu, kurš pār pret atturas pieņemts. Kompromiss A, Y, bis 20A eh, apsvērums. Balstās uz grozījumu 380, 381 un itre 32. Tātad kompromiss AY bis, kurš par, pret, apturas, pieņemts. Tālāk AY ter 20B apsvērums. Tas ietver grozījumu sekojošams 385, 389, TRAN 11, AGRI 12 un MPL 27. Tā tad eh, grozījums EYTR, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk kompromiss AY, quarter, 20. apsvērums, 20C apsvērums, balstās uz grozījumu 388, tas ietver arī 737. Tā tad AY quarter grozījums, kurš par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Tālāk AZ kompromiss apsvērums 21 ietver 9, 393, 394, itra 34, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. Tālāk kompromiss AZ bis 21. A apsvērums Tas ietver grozījums reģi 11, 397, 395, MPL 28. AZ bis, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk BA kompromiss, tātad BA kompromiss, kurš par, kas pret. Labi, tātad BA 22. apsvērums. Es domāju, ka tas ir jāsaka tikai tad, kad mēs tur samazinām kaut ko, jo tas tiek darīts, lai nepazaudētu pārējo daļu, bet labi. Tā tad 22. apsvērums, eh, grozījumi 405, 406, tātad kompromiss BA, kurš par? Ok. The important... Tātad svarīgākais, lai jūs identificētu šo grozījumu Mums nav katru reizi jākonstatē, ka ir bijis iepriekšējais eh, balsošanas saraksts ar citu eh, ciparu vai nosaukumu. Esam sapratuši šo problēmu. Svarīgākais ir tas, ka jūs varat identificēt tātad, kas ir kas, jūs zinat, kas ir kas, un jūs saprotat, kā jūs varat balsot, jo esat identificējuši konkrēto grozījumu. Tā kā nav manī jums jāpārliecina, ka jāmaina šī grozījuma nosaukums. Gulārda kundze. Vai mēs varētu prasīt, lai Artuī kungs eh, uzņemas vadību un sakārto šīs debats, jo tas, kā jūs atsakaties eh, ņemt vērā to, ka mēs nespējam sakot sarakstam, tas nav īpaši jauki no jūsu puses. Priekšsēdētājs es neatsakos ņemt vērā jūsu vēlmes, bet es lasu grozījumus. Es vienkārši saku, ka tas, ko jūs kolēģi teica, parāda, ka jūs esat identificējuši atraduši grozījumu vienkārši iepriekšējā sarakstā bija cits eh, cipars nosaukums, un to es skaidroju šo loģiku. Un svarīgākais ir tas, lai visi varētu identificēt, atrast konkrēto grozījumu un saprast, kas ir kas, lai par to balsot. Tā tad mēs varam balsot par grozījumu BA. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk. BB kompromiss. 24. apsvērums un ietver grozījums 420, tātad 420 un kont 8. 420 kont 8. Apsvērums 24. Kompromiss BB. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk kompromiss BC par 20, 25. apsvērums. Tur ir grozījumi 10, 422, 423, 424, 427, 428, 431, konta 9, AFCO 15, ITRA 36 un REģi 13. Tātad 25. apsvērums kompromiss BC. Kurš pār? Pret. Atturās. Pieņemts. Tagad pārējām pie 432. grozījuma ar mutisku grozījumu. Tātad balsojam par šo grozījumu ar mutisko grozījumu kopā. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk. Itre 38. Nē, es atvainojos. BD, saka priekšsādātājs, nē, es atvainojos. Tātad BD 26. Atvain, es atvainojos, mana kļūda, tātad BD 26. apsvērums. Tur ir grozījums 11, 436, 438, 440, 442, 444, 449, kont 10, kult 8, empul 30. Tātad kompromiss BD apsvērums numur 26. Kurš pār? pret atturas pieņemts. Tagad itre 38. Dalīts balsojums. Tātad balsojam par itre 38 divās daļās. Pirmā daļa. Kurš pār pirmo daļu? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa. Itre 38 grozījumam. Kurš par? Pret atturas noraidīts. Tālāk kompromiss BE, 27. apsvērums, un tur ir ietverti grozījumi 452, 453, 455, TRAN 14 un ITRE 39. Tātad 27. Eh, apsvērums, kompromiss BE, kurš par pret Jūs vēlaties, lai es nolasu, priekšsēdētājs saka. Tā tad 27. apsvērums. Tas nav jauns. Vienkārši to tagad sauc BE 27. apsvērums. To var viegli atrast kompromisu sarakstā, jo tas ir vienīgais par 27. Kom, um, apsvērumu. Mums nekas vairāk cits nav par 27. apsvērumu. Labi, viss kārtībā. Tātad kas par? Pret atturas pieņemts. Tālāk kompromiss BF, 28. apsvērums, un tas balstās tikai uz 12. grozījumu. Tātad kompromiss BF, 28. apsvērums, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss BG, dalīts balsojums, ko prasa ECR 29. apsvērums. Tur ir iekļauts sakojoši grozījumi 13, 470, 471, 473, 475, 479, 481, 484, ITRE 40, NV21 un TRAN 15. Tātad BG 29. apsvērums un dalīts balsojums balsēm par pirmo daļu. Tātad kompromiss bez vārda with particular recourse to the flexibility instrument, kurš pār pret apturas pieņemts otrā daļa. Atkal tas pats kompromiss, kurš pār pret apturas pieņemts. Tālāk BH kompromiss, 30. apsvērums, ietver sakojošas 491, 492 un kont 12. Tātad BH 30. apsvērums, kurš par pret atturas pieņemts. BI kompromis 31. apsvērums ietver sekojošs grozījums 493, 495, 496, 497, 499, MPL 32 un KON 13. Tātad 31. Eh, apsvērums bija BI apsvērums, kurš par pret atturas nor, eh, pieņemts. BJ kompromiss 32. apsvērums, 32. apsvērums, 503. Eh, grozījums, kont 14, kultu 10, it 9, ir reģi 17, it 41, eh, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk kompromiss BK, 33. apsvērums, eh, ietver sekojuši grozījumi 14, 506, NV 23, kont 15, kurš par pret atturas pieņems. Kompromiss BL 34. apsvērums ietvert sekojoši 517, kont 16 un tran 17, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss BM 35. apsvērums, balstotos uz sekojošiem 5, 2, 3, 5, 2, 3 grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk mums ir jābalso. Pāriem pie ievilkumiem, tātad balsojam par ievilkumiem. ievilkums 81. grozījumam. Tā ir pareizi. Nē, te ir runa par nosaukumu. Tātad ievilkums, pirms mēs ķeramies pie nosaukuma. Pieņem, ka varam balsot blokā. Jā, labi, tad liekam visu blokā. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīt. Tagad balsojam par 77. grozījumu pie nosaukuma šajā sadaļā. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk balsojam par 78. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 79. Kurš par? Pret atturas noraidīts, 80. kurš par pret atturas noraidīts. Paldies! Tagad pārējām pie balsojuma par tekstu ar grozījumiem. Personāla balsojums. Sākam balsot, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 66 balsis pār, 13 pret, 9 atturās. Tagad galīgais eh, balsojums par eh, likumdošanas rezolūciju, atkal personāla balsojums, tātad sākam balsot. Beidzam balsot. 69 pār, 13 pret, 6 atturās. Balsojam par lēmumu uzsākt sarunas ar padomi, atbilstoši noteikumam punktam 73, kurš par mums jābalso personāla balsojums šeit ir. Es atvainojos, ka priekšsādātājs sākam balsot personāla balsojums. Beidzam balsot. 71 par, 6 pret, 11 atturās. Tā tad absolūtais vairākums. Un mēs varam uzsākt uh, trialogu. Apsveicu. Jā, tā tad apsveicu referentus, dodu vārdu. Je crois, chers collègues. Paldies, Roberto, godātie kolēģi. Manuprāt, mums ir uh, jāsaprot, kādu lielu darbu mēs esam veikuši, jo komisija savu priekšlikumu uh, grozīt um, uh, tiesību aktus 13. februārī Un tagad mēs esam nobalsojuši par visiem dokumentiem, kas nepieciešam, lai uzsāktu trialogu sarunas ar uh, padomu. Es gribu pateikties uh, Fernandes kungam, ēnu referentiem, visiem, visiem, kuri ir piedalījušies darbā pie šā teksta. Bija saņemti 3000 grozījumi, tas bija milzīgs darbs, kas bija jāpaveic, mums tas ir izdevies un es gribētu uzteikt to uzticības gaisotni, kas valdīja starp mūsu komitejām, jo mums mm, not, darbā piedalījās 13 komitejas at divas atbildīgās komitejas un vēl uh, citas komitejas piedalījās uh, saskaņā ar reglamentu 59. pāntu. Es pateicos arī sekretariāta darbiniekiem. Pateiksimies viņiem ar aplausiem par izcilo veikumu. Viņi strādāja būtībā 24 stundas dienā, arī nedēļas nogalēs Un, protams, ne visiem mums šodien bija viegli uh, paturēt prātā visas detaļas tajos dokumentos, par ko mēs nobalsojām, bet es domāju, ka mūsu referenti ir arī pelnījuši uzticību. Un arī pateicos mūsu uh, kolēģim Galtjeri, kurš vadīja sēdi, un mēs uh, visu nobalsojām vienas stundas laikā, un tagad div, līdz 24. jūnijā mums jāpabeidz sarunas ar padomi, un um, tas es ceru, ka arī padome izrādīs uzticību un izpratni mūsu delegācijai tādējādi, uh, lai netiktu samazināts uh, Eiropas finansējums instrumentam uh, Connecting Europe un uh, programmai apvārsnes 2020. Arī referenti vēlas uzstāties Būmankungs. Es vēlos arī pievienoties tiem pateicības vārdiem, kas izskanēja godiet, godātie kolēģi. Un es uh, gribu pateikties um, kolēģim uh, Jose Manuelam Fernandes. Mēs pārstāvam dažādas uh, kolē, uh, komitejas un šeit bija piedalījās arī citas komitejas šai darbā. Es pateicos visiem kolēģiem par sadarbību, par sadarbības stilu, uzticības gaisotni. Vēlos pateikties ēnu referentiem un uh, referentiem ne tikai atbildīgās komitejās, bet arī tajās komitejās, kas sagatavoja atzinumus, arī tās ir lieliski pastrādājušas un bija ļoti laba sadarbība starp dažādām politiskām grupām. Un es uh, vēlos arī pateikties visiem darbiniekiem un tā skaitā arī tūkiem, kas uh, strādāja ar šiem dokumentiem. Tas ir visu kopīgs veikums. Un vēl es eh, gribu pateikt, eh, ka sekretariāta darbinieki tiešām darīja visu iespējamo, lai eh, šis projekts virzītos uz priekšsniedz atbalstu referentiem, un es domāju, ka mums ir spēcīgs mandāts sarunām un uh, parlamentam ir stipras pozīcijas šajā sarunās. Paldies! Paldies! Tagad vārds Fernandes kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī uh, pieņēmu pateicības uh, vārdus, kas šeit izskanēja. Es tiem pievienojos, negribu visu atkārtot. Es tāpat vēlējos arī uzslavēt eh, referentus, eh, kas eh, piedalījās šai darbā un pateikties visiem ēnu referentiem. Šajā ziņojumā mēs atspoguļojam parlamenta viedokli. Es zinu, ka parlamenta deputātu lielais vairākums atbalsta šo eh, ziņojumu. Mums izdevās panākt eh, vienprātību un rezultātu, un tas, ka lielākais vairākums atbalstīja šo ziņojumu, tagad mums palīdzēs ar eh, stingrām pozīcijām uzsākt sarunas, un rezultāts apliecina to, ka parlaments vēlas, lai Junker plāns tiktu atbalstīts pēc un lai tas notiktu pēc iespējas drīz. Vēlos pateikties visiem, kuri piedalījās šajā darbā. Pateicos viņiem par šo lielo grūto darbu, kas mūs ir novedis pie izcila rezultāta. Es gribu paziņot, ka saskaņā ar 73. reglamenta pāntu uh, sarunu vešanas komandu uh, vadīs priekšsēdētājs, uh, referenti, ēnu referenti un arī atzinumu autori no ITRA un TRAN komitejas uh, piedalīsies sarunā saskaņā ar 52. pantu otro daļu un 18. un 19. daļu un saskaņā ar punktu 5